Elnök! Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. Cienījamie deputāti, turpināsim sanāksmi. Aicinu visus apsēsties savās vietās. Az IFDD képviselőcsoportnak volt egy... Eh, FDD grupa ir nākus klājā ar pieprasījumu. Please uh, use your micro. I don't mind if people... Es neiebilstu, ja cilvēki man saka, vai es aizvaros, ka to darīja viens no cienējumiem UKIP partijas pārstāvjiem.